Mēs atsākam sesiju. Tā ir sesija, kas tika pārtraukta 25. novembrī, un līdz ar to mēs atsākam šo sesiju, un protokols no 25. novembra ir pieejams, vai ir kādam komentāri par to? Neredzu kādu, kas gribētu komentēt, un līdz ar to uzskatām, ka protokols ir apstiprināts. Un tad es eh, gribētu eh, paziņot par sekojošo. Ceturtdien mēs esam nolēmuši eh, desmit, tātad 16. 16. būs mums debates par budžetu 2011. gadam, un balsojums par to būs trešdienā. Nākošais ir rītā. Mums e, būs debates par e, rezultātiem, par Kankunas e, satiksmes sanāksmes rezultātiem, un tur mums ir zināmi panākumi, un bija arī diezgan liela delegācija no Eiropas parlamenta turklāt, un arī šeit, arī šie kolēģi ir atgriezušies, un arī komisārs ir atgriezies un uh, tiek teikts, ka uh, eh, ir apmierinoši rezultāti un ka mēs vēl varētu spērt tālākos soļus arī uh, Dienvidu Āfrikā. Un trešais paziņojums 23. oktobrī mēs svinējām Saharova balvas pasniegšanu un, uh, kā jūs atceraties, uh, tad uh, Fariņas kungs, kas to saņem, taču uh, Fariņa kungam ir eh, grūtības ierasties, lai eh, personīgi saņemtu šo balvu šo trešdienu. Un eh, mēs esam arī vērsušies tieši pie e, Kubas prezidenta Raula Castro par lūgumu, lai viņam ļautu ierasties. Taču e, Fariņas kungs e, varbūt e, E, neieradīsies Strasbūrā, bet kad es ņēmu Lēdiju Aštonu, ir šo e, jautājumu paņēmusi dienas kārtībā, un tas tiks ņemts vērā mūsu attiecībās ar Kubu. Mēs joprojām ceram, ka e, prēmijas saņēmējs varēs pie mums ierasties. Ja viņš eh, tuvākajās stundās izbrauks no Kubas, tad viņš varētu ierasties laicīgi uz mūsu trešdienas sanāksmu. Ceturtais paziņojums es atgādināšu, ka pirms 20 gadiem, 13. Eh, decembrī 1991. Eh, gadā, Polijā tika izsludināts karstāvoklis un uh, tad simts cilvēku apmēram zaudēja uh, dzīvības tūlīt šajā periodā, un uh, šos cilvēkus, kas lika uz spēles savu dzīvību, tad atcerēsimies, lai atbrīvotu Eiropu no komunisma jūga. Un pēdējais paziņojums ir tāds, ka uh, 2004. gada uh, novembrī Blūma eh, kungs eh, ir eh, atteicies no atvainošanās par saviem vārdiem, tad es esmu nolēmus, nolēmis izņemt, pielietot mūsu reglamenta noteikumus, un viņam tad būs septiņas dienas atskaitīts no viņa maksājumiem. Un par to arī Blūma kungu esam informējuši. Lielas paldies! Un eh, tagad eh, būs vēl daži citi paziņojumi. Ir mm, daži tiesību akti eh, pieņemti un arī no pado priekšēdētāja valsts ir, un es parakstīšu desmit tiesību aktus saskaņā ar 74. pantu parlamenta reglamentā. Un šo tiesību aktu nosaukumi būs minēti uh, E, mūsu protokolā. E, Paskāla Grinī kundze ir rakstiski paziņojusi, ka viņas e, mandāts Eiropas parlamentā beidzas, jo viņa ir ievēlēta Nacionālajā asamblējā Francijā. Un to mēs tad pieņemsim zināšanai. Un, un līdz ar to 7. panta 2. punktā un 4. pantā 1. punktā reglamentā mēs konstatējam, ka viņas vieta ir brīva sākot ar 2010. gada 14. decembri. Un liberālā grupa tad mums ir uh, pieprasījusi uh, Johannes Cornelis von Bālens tiktu nominēts uh, starp parlamentārajā delegācijā uh, sakariem ar Afganistānu. Uh, Karla Haglunda vietā viņš nāks. Vai ir kādi komentāri? Šobrīd tā neizskatās, tad uzskatāmies, ka šo nomināciju uzskatām eh, par izdarītu. Un eh, runājot par runātāju sarakstiem, es tagad ķeršos pie tās, un līdz ar to mums ir eh, priekšlikums runātāju sarakstam, kas pieņemts ir 9. decembrī, un tas ir arī izdalīts šobrīd zālē, un E, tur ir runa par pirmdienu un otrdienu, tur nav nekādu priekšlikumu darba kārtībai, bet trešdienā tur Eiropas e, Tautas partiju grupa ir nākusi klajā ar prasību, lai mēs pievienotu Šajera kunga e, ziņojumu par dalību valstu kontroli pār komisijas izpildu varas izpildi. Un šobrīd Sajerkungam dosim vārdu, lai viņš e, izteiktos. Yes, uh, said, is... Kā jūs teicāt, mūsu grupa prasa, lai tiktu e, iekļauta darba kārtībā e, šī, šis jautājums. Un iznāk mazliet neveikli, jo tas nav tikai manas grupas prasījums vien, bet tas ir no citām grupām, kas atbalsta šo ideju un arī Tieslietu komitejā.